du personnel et puis des gens qui nous soutiennent. Ich erkläre die am 14. April paziņoja, ka 14. aprīļa pārtraukto eh, Eiropas parlamenta sanāksmi par eh, atka, eh, atjaunotu. Godātie kolēģi! lielākā daļa no mums labi atceras, e, ko darījuši 86. gada 26. aprīlī. Šis e, datums ir daudziem kā iegravēts palicis atmiņā. Tajā dienā